12. rītdien. Un uh, tagad saskaņā ar. Um, saskaņā ar uh, mūsu darba kārtību mums būs par makrofinansiālo palīdzību. Un mums ir jāizskat četri ziņojumi, Vital Moreira ziņojums, uh, Miroslava Ramsdorfa un Ilju Vinklera ziņojumi. Tagad došu uh, ziņ referentiem vārdu un kā pirmajam uh, vārds Moreiras kungam. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Tā kā šī ir pirmā reize, kad es uzstājos Eiropas parlamenta plenārsēdē, es vispirms vēlos visus jūs sveikt Un es esmu tiešām iepriecināts piedalīties eh, šajā fórumā, kas pastāv visas Eiropas eh, Savienības pilsoņus. Bet runājot par tēmu, par kur mums jārunā, es eh, tātad vēlētos ar jums runāt par diviem ziņojumiem par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu Grūzijai un Armēnijai. Uh, lai eh, palīdzētu viņiem eh, tikt galā ar budžeta cikla eh, grūtībām šajās divās Kaukāzu valstīs. Abas šīs valstis ir iekļautas mūsu kaimiņattiecību politikas programmās, un tās ir īpaši smagi cietušas no krīzes, kas ir gan globāla krīze. Cenas šajās valstīs ir eh, ārkārtīgi pieaugušas īpaši Grūzijā eh, pēc kara ar Krieviju. Un eh, ir daudz bēgļu Grūzijā kara rezultātā. Armēnija savukārt ir cietusi no ekonomikas lejupslīdes un arī no tā fakta, ka e, Krievijas ekonomikā vērojama e, dziļa krīze un Armēnija ir e, ļoti lielā mērā atkarīga no sava liet, lielā ziemeļa kaimiņa. Un līdz ar to finanšu un uh, sociālā situācija ir ārkārtīgi smāga. Un tāpēc mēs šeit apspriežam iespēju sniegt makroekonomiku makrofinansiālo palīdzību, un tā ļautu samazināt budžeta deficītu un eh, palīdzētu risināt problēmas, kas ir saistītas ar uh, budžeta uh, ciklu, budžeta parādiem un maksājumu bilanci abās valstīs abos ziņojumos ir uzsvērta nepieciešamība pēc šīs palīdzības gan Grūzijai, gan Armēnijai. Un sadarbībā ar attiecīgās komitejas priekšsēdētāju mēs lūdzām ievērot vienkāršotā procedūra bez grozījumiem. lai pasteidzinātu to pieņemšanu. Eh, protams, mēs neesam apmierināti ar ārkārtīgi īso laiku, ko komisija mums ir piešķirusi mm, šo jautājumu apspriešanai. Mums būtu nepieciešams vairāks eh, laika, lai apspriestu šos svarīgos eh, izņēmumu gadījumus. Es ar to nebūtu negribu teikt, ka um, mūs nesatrauc situācija. Un varbūt, ka citos apstākļos mēs būtu iesnieguši grozījums un centušies uzlabot tekstu, uh, attiecīgi izvirzīt dažādus uh, papildus nosacījumus, uh, piemēram, attiecībā uz caurskatāmību, uh, šo līdzekļu izmantošanā un tā tālāk. Uh, bet ja mēs to darītu, mēs nevarētu panākt uh, vienošanos uh, stāšanos spēkā pietiekoši ātrā laikā. Nu, ņemot vērā šo te izņēmumu situāciju un strateģisku. Un to, cik strateģiski svarīgs ir šis lēmums šīm abām valstīm mūsu kaimiņa attiecību politikas uh, kontekstā, es tā tad ieteiktu atbalstīt šos zi ziņojumus. par makrofinansiālo palīdzību bez grozījumiem. Paldies Morēras kungam, un es jūs apsveicu mm, jūs ar jūsu pirmo uzstāšanos šeit plenārsēdē. Eh, Rādzor kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums eh, komitejā notika debates par šo ziņojumu, un mēs arī uh, piedāvājām izskatīt šo jautājumu, izmantojot vienkāršoto procedūru, jo šī ir arī ārkārtīgi steidzam risinām problēma par makrofinanciālo palīdzību Serbijai. Ir vesela virkne iemeslu, kādēļ ir nepieciešams palīdzēt šai valstī. Un šajā valstī ir vērojama ļoti strauja inflācija. Savas sekas ir atstājusi arī nesenā vēsture. Um, protams, ir liels kaitējums nodarīts videi. Uh, NATO uh, bombardēšanu rezultātā ir arī humānas problēmas, uh, bēgļu problēmas, Serbijā dzīvo mm, Eh, daudz bēgļi, kas no citām Balkānu valstīm ir raduši patvērumu tieši Serbijā. Un eh, Serbija sastopas arī ar eh, struktūrālām problēmām savā tautsēmniecības attīstībā. Bombardēšanas noveda pie ražošanas apjoma samazināšanās, un tas, protams, ir novedis arī pie Uh, tirzniec, ārējās tirzniecības apjoma samazināšanās un ražošanas uh, apjoma samazināšanās. Uh, sliktās ražas arī negatīvi ietekmē situāciju valstī un nemaz jau nerunājot par ekonomisko krīzi. Un tie, tieši tādēļ ļoti svarīgi. Mm, pēc iespējas ātrāk piešķirt šo palīdzību, lai tas notiktu jau nākušā gada sākumā, un tādēļ mēs e, piedāvājam šo e, pātrināto vienkāršoto procedūru, jo tas nāktu par labu ne tikai Serbijai, bet arī Serbijas e, kaimiņiem valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, kā Horvātija un Bosnija. Hercegovīnu, kas ir uh, kandidāta valsts vai valsts, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm, bet uh, Serbijai kaimiņos ir arī Eiropas Savienības dalība valstis, uh, Ungārija, Bulgārija un tā tālāk, un arī tās nestabilitātes Serbijā varētu ietekmēt negatīvi. Tādēļ mums ir svarīgi, lai tiktu saglabāta iekšējā stabilitāte Serbijā un Serbijas integritāte būtu jāstiprina. Tieši tādēļ mēs izvēlējāmies šo uh, procedūru. Paldies! Nākošais referents uz četrām minūtēm, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi! Man ir tas uh, gods stādīt jums priekšā ārējās tirzniecības eh, komitejas la, eh, ziņojumu par makrofinanciālās palīdzības sniegšanu Bosnijai un eh, Hercegovīnai. Šo šis valsts ekonomiku ļoti negatīvi ir ietekmējusi ekonomiskā krīze. Tautsēmniecība atrodas ļoti nopietnā situācijā un ir jāatrod uh, ceļš ārā no šīs krīzes, un tādēļ Bosnija Hercegovina lūgus Eiropas Savienībai palīdzību, un komisija ir nolēmusi to piešķirt kā aizdevumu 100 miljonu eiro apmērā, kas būtu pieejama divos maksājumos uh, eh, 2010. gadā. Saskaņā ar pašreizējo eh, līguma tekstu eh, mums ir eh, spēkā vieni nosacījumi. Lisabonas līguma uh, stāšanās eh, spēkā gadījumā ir uh, citi nosacījumi. Un daži saka, ka vajadzētu pagaidīt, kamēr Lisabonas līgums stāsies spēkā, jo tad būtu vienkāršāk risināt šo jautājumu. Bet es domāju, ka mums šeit ir jāizrāda, jāizrāda politiska apņēmība un atbildība. Un jāpiešķir Balk šai Balkānu valstī palīdzību tagad, jo tai to vajag tagad vai nākošā gada sākumā un tas būtu labāks ceļš nekā tagad ilgi spriedelēt un kaut kad neparedzamā nākotnē atrast uh, laiku, kad piešķirt šo palīdzību. Un Tāpēc eh, mēs eh, komitejā nolēmām pieņemt šo ziņojumu eh, saskaņā ar pātrināto vienkāršoto procedūru, un es lūdzu visam parlamentam arī atbalstīt šo lēmumu. Paldies! Un tagad komisijai vārds, komisijā kungam Kālas kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētājs kundze! Vispirms es vēlētos atzīmēt, ka komisija visnotaļ apsveic parlamentu pozitīvo un konstruktīvo attieksmi, pieņemot komisijas priekšlikumus par makrofinanciālo palīdzību četrām partneru valstīm - Armēnijai, Grūzijai, Serbijai un Bosnijai un Hercegovīnai. Komisija apsveic to, ka parlaments izvēlējās pātrināto procedūru, kas ļaus jau rīt balsot par šiem ziņojumiem bez grozījumiem komisijas priekšlikumam. Parlamenta uh, efektīvā un ātrā darbība ļaus jau tuvākajās dienās šo komisija varēs praktiski risināt šos jautājumus par palīdzības piešķiršanas. Uh, Būtībā jau šis instruments ir tāda īstermiņa atbildi uz krīzi, un parasti tas ir jādara pietiekami ātri. Un tas tiešā veidā attiecas un pilnā mērā attiecas uz Grūziju un Armēniju, kas īpaši ir cietušas no krīzes neatkarīgi no atšķirībām to attīstības līmenī un ekonomikas struktūrā. Un visas četras valstis ir e, ieviesušas īpašas struktūrālās programmas e, saistībā ar e, Starptautiskā valūtas fonda ieteikumiem, un šīs valstis ir arī lūguši palīdzību Eiropas Savienībai, un tās ir izpildījušas visus tām izvirzītos priekšnoteikumus. Izmaiņas, kuras ienesīs Lisabonas līgums, uh, Eh, prasīs vienkāršāku likumdošanas procedūru makrofinanciālās palīdzības sniegšanai. Bet mēs visi saprotam, ka e, gāras likumdošanas procedūras, kas ir saistīta ar e, gariem saskaņošanas procer, procesiem, īstenībā īpaši neatbilst makrofinansiālā instrumenta raksturam, eh, kas ir aicināts sniegt palīdzību krīzes eh, situācijā. Tāpēc mums vēlāk vajadzēs eh, risināt jautājumu par to, kā sniegt makrofinansiālo palīdzību nākotnē. Mēs to vēlamies darīt kopā ar Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu to, ka šādi priekšlikumi Uh, tiktu, uh, lēmumi par tiem tiktu mm, panākti pietiekoši ātri, no otras puses nepārkāpjot Lisabonas līguma uh, noteikumus un ievērojot koplēmumu procedūru. Komisija vēsturiski vienmēr ir bijusi par ietvaru lēmumu ievērošanu, kas pārvalda šo makrofinanciālo palīdzības instrumentu un nekas mums netraucēs šādu regulu veidot Lisabonas līguma ietvaros. Es domāju, tam būs īpašs priekšrocība. Pirms šāda ietvara regula tiek pieņemta, komisija joprojām turpinās kopā ar parlamentu izskatīt šādus priekšlikumus, tātad ar, izmantojot koplēmuma procedūru. Un uh, makro um, finansiālās palīdzības piešķiršana Ukrainai būs ļoti laba pārbauda tam, kā mēs varēsim pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos starp padomu un parlamentu. Un mēs uh, piekrītam, ka ir nepieciešams uzlabot uh, informācijas apmaiņu un informācijas uh, plūsmu par makrofinanciālās palīdzības projektiem. Uh, ir uh, nepieciešams vairāk informācijas uh, parlamentām par šādu programmu realizāciju. Paldies komisāru kungām, un tagad sāksim debats politisko grupu vārdā. Sāksim ar Kutaša kungu no sociālistu un demokrātu grupas. Divas ar pus minūtes lūdzu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vispirms apsveikt referentus par labi padarīto darbu, un es gribētu paust atbalstu šīm Eiropas komisijas un padomas iniciatīvām, kas paredz makrofinansiālās palīdzības sniegšanu uh, Bosnijā, Hercegovīnai. Uh, šī palīdzība nāk tiešām grūtā brīdī visām šeit minētajām valstīm, ņemot vērā 90 Uh, gadu asiņainos konfliktus, Ši, šīs valstīs ir jāveic atjaunošanas darbi, kurus kavē patreizējā finansiālā krīze. Valsts nonāca ekonomikas lejupslīdes ciklā un um, inflācija bija ļoti augsta, līdz ar to investori būtiski samazināja savus ieguldījumus daudzās Austrum Eiropas valstīs, un uh, no tā ļoti smagi cieta arī Serbija. Eh, ir jāatmaksā parādi, ekonomikas pieaugums eh, nav realizējies, tādēļ šis atbalsts no Eiropas Savienības puses nāk brīdī, kad ārējais parāds ir vissmagākais un fi ārējā finansējuma trūkums tiek izjusts vissmagāk. Un nākotnes perspektīvas ir tiešām drumas. Šķiet, ka uh, Um, bezdarba līmenis varētu vēl vairāk uh, palielināties. Uh, finanšu krīze tiešām bija ļoti nelaikā šim reģionam. Tieši tādēļ uzskatām, ka šie priekšlikumi, kas paredz makrofinansāls palīdzības sniegšanu, ir ļoti nepieciešami un tie ir svarīgi, lai konsolidētu um, Eiropas teritoriju, kurā patreiz līdzsvars ir tiešām ļoti trausls. Bez tam vajadzētu paturēt prātā, ka uh, daudz no šeit, šajos ziņojumos minētajām valstīm ir izteikušas vēlmi iestāties Eiropas Savienībā. Es gribētu uzsvērt, ka šī finansiālā palīdzība ir nepieciešama steidzami. Un uh, es domāju, ka šeit ir um, jāizmanto tiešām pātrinātā procedūra, un es atbalstu uh, referentu viedokli par to, ka uh, procesuālie lēmumi nedrīkst aizkavēt šo ziņojumu apstiprināšanu. Tālāk nākamais runātājs Busoji kungs nav klāt, tādēļ tagad došu vārdu Kovalkungām, Eiropas konservatīvo un uh, reformistu grupas vārdā. Priekšsēdētājs kundze, mēs, kā Eiropas Savienības dalībvalstis, esam līdz atbildīgs par situāciju Grī eh, Gruzijā. Un, uh, referenti norādīja, ka situācija pirms konflikta bija ļoti laba, un tieši militārais konflikts 2008. gadā noveda pie Grūzijas ekonomiskās situācijas ievērojams pasliktināšanās. Šī ir valsts, kas tiecās uz sadarbību ar Eiropas Savienību, un eh, tā mm, gribētu nākotnē izredzes arī uz savu Eiropas perspektīvu. Es gribētu norādīt, ka Krievijas sankcija un vispār, sankcijas un vispārējā situācija situācija Kaukāzā, kā arī militārā konflikta rezultātā, Gruzija nevar attīstīties normāli. Un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ mēs pasvītrojam, ka Gruzijai ir jāsaņem šī makrofinansiālā palīdzība. Mums ir jāpastiprina Gruzijas budžets, lai tā varētu ekonomiski attīstīties. Un ja vien iespējams, šī palīdzība ir jāsniedz pat vēl lielākā apmērā. Tādēļ šeit svarīgākais jautājums ir nodrošināt, ka šī palīdzība sasniedz Gruziju vēl šogad, un uh, procedūras detaļas un kaut kādas, uh, kaut kādi procedurālie priekšraksti nedrīkstētu kavēt palīdzības saņemšanu Grūzijai, jo tā ir pelnījusi mūsu atbalstu. Un tas ir mūsu pienākums, ir īpaši ņemam vērā faktu, ka Sarkozī plāns netiek realizēts. Un mēs, kā Eiropas Savienība, nespējam nodrošināt to, ka attiecības starp Gruziju un Krieviju um, realizēs atbilstoši starptautiskiem tiesību aktiem. Paldies, priekšsēdētāji! Tālāk, Porevas kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, makroekonomiskā palīdzība, ko komisija ierosina Grūzijai, Armēnijai, Serbijai, Bosnijai un Hercegovinai, noteikti ir solis pareizajā virzienā. Tajā pat laikā šīs palīdzības apjoma nav apmierinoši, tīpaši attiecībā uz Grūzēju. Ir paredzēts Grūzijai piešķirt 46 miljonus eiro kas ņemot vērā Gruzijā esošās problēmas, tas ir ekonomiskā krīze, um, kara ar Krieviju sekas, kas būtiski novainā Gruzijas um, ekonomiku, šie 46 miljoni nav pietiekami. Tāds valsts kā Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna ir ne tikai politiski svarīgs, bet arī strateģiski svarīgs, tīpaši runājam par enerģētikas drošību. Uh, Šeit mums būtu jāņem vērā arī um, Eiropas Savienības energo uh, resursu piegādes avotu diversifikācija. Jo Krievijai šīs valsts arī ir strateģiski svarīgas, tādēļ es uzskatu šo komisijas priekšlikumu par konstruktīvu un labu, bet finansiālā atbalsta apmēri ir nepietiekami. Paldies! Paldies! Porebas kungām. Tālāk uzsākam brīvā mikrofona procedūru. Neviens nav iesniedzis savu vārdu, un tādēļ došu vārdu komisāram Kalas kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz, godātie deputāti, paldies par jūsu komentāriem, un, kā jūs zinat, mūsu kaimiņu valstu politika ir veidot uh, tā, ka tā atļauj mums sniegt finansiālu palīdzību tām valstīm, kas nonākušas grūtībās un atrodas mūsu kaimiņu valstu politikas darbības sfērā. Un es esmu tādēļ pateicīgs arī uh, pār, Eiropas Savienības parlamentām, ka jūs uh, tik uh, viennozīmīgi atbalstat šo mūsu iniciatīvu viens godātais deputāts pieminēja to, ka procesuālās detaļas nedrīkstētu kavēt šo procesu, bet procedūrām ir jānodrošina, lai šie naudas līdzekļi tiktu izmantoti atbilstoši to mērķiem, un mums ir vienmēr jāmeklē atbilstošais eh, samērīgums un līdzsvars eh, starp eh, procedūras ievērošanu no vienas puses un mērķa sasniegšanu no otras puses. Tā kā tas ir vienlīdz svarīgi ievērot Mm, striktus noteikumus sniedzot šo palīdzību, un, kā jau es teicu, mēs eh, izvērtējam iespēju izstrādāt ietvaru no līgumu, kas eh, izstrādātu tādu universālu modeli šādas palīdzības sniegšanai, un tad mēs varētu šo palīdzību sniegt ātrāk. Eh, šodien tā ir eh, tā lielākā problēma, kas kavē, eh, un mums ir jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi, lēmums jāpieņem katrā situācijā atsevišķi, un līdz ar to tas prasa ilgu laiku, jo Eiropas Savienība ir liela, un saskaņošanas process līdz ar to ir ilgs. Bet tad, kad būs šis uh, eh, ietvara uh, eh, līgums, tad attiecīgi būs uh, vieglāk un ātrāk pieņemt uh, šos uh, lēmumus. Ja runājam par finansiālas palīdzības apmēriem, tad, protams, tie vienmēr ir zināmās robežās un to nosaka arī pašas dalībvalsts. Mums nav neierobežots finansiāls iespējas palīdzēt uh, valstīm un atvēlēt līdzekļus arī Eiropas saimnības projektiem. Paldies, paldies komisāru kungam! Un tagad došu vārdu referentiem atkal. Moreiro kungs, lūdzu, divas minūtes jums. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu izmantot šo iespēju un e, izteikt trīs secinājumus. Pirmkārt, makrofinansiālā palīdzība šīm valstīm nepieciešām divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ šīs valsts ir politiski nozīmīgas un uh, Eh, tas ir jautājums par mūsu pašu prestižu, kad mēs, teiksim, atbalstām šīs valsts grūtos laikos un veidojam labas kaimiņa attiecības. Tajāpat laikā tas dod ieguldījumu arī um, šo kaimiņu uh, valstu uh, ekonomiskajā un sociālajā, kā arī demokrātiskajā stabilitātē. Un tas ir tāds priekšnosacījums mūsu pašu uh, teritorijas politiskai stabilitātei. Uh, Tālāk mums nākamais komentārs. Šī makrofinansiālā palīdzība ir ļoti rūpīgi jāsaista ar divām lietām. Pirmkārt, palīdzība ir jāpiesniedz, palīdzība ir jānodrošina tikai uz noteiktu laiku un konkrētajiem mērķiem, lai E, šīs valsts neizmantot līdzekļus tādiem mērķiem, kas neatbilst mūsu politikai, piemēram, bruņojumu iegādēji. Tālāk es gribētu pasvītrot nepieciešamību pieņemt šo vispārīgo ietvaru dokumentu, kas ļautu mm, tādu struktūrētu sniegt palīdzību, un tādēļ es atbalstu komisāru Kalas priekšlikumu par šo ietvaru regulu un nolīgumu. Es ļoti ceru, ka mm, arī nākamais komisijas sasaukums mm, turēs šo solījumu. Paldies, tagad došu vārdu Rānsdorf kungām. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, centīšos izteikties kodolīgi un īsi. Kāds liels rakstnieks reiz teica, ka Balkāni vienmēr ir uzņēmušies vairāk vēsturiskas atbildības nekā tie spēja nest. Līdzīgi mēs varētu runāt arī par Kaukāza valstīm, jo arī Kaukāza tautas bieži ir uzņēmušās daudz vairāk vēsturiskās atbildības nekā tās spēja nest. Un varbūt mēs kā Eiropas Savienība varētu viņiem palīdzēt eh, nest šo atbildības nastu, jo tas nāks par labu gan mums, gan viņiem, jo bez Balkāniem Eiropas Savienība telpa nav pilnīga. Un e, ja serbi nesen jokoja, ka viņu vienīgie draugi ir Grieķi un Dievs, tad mums vajadzētu parādīt, kā arī Eiropas parlaments ir viņu draugs. Paldies, un tagad noslēgumā vārds Sohor kungam. Divas minūtes priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Visas e, šeit četras minētās valsts, kam komisija ierosina piešķirt makrofinansālo palīdzību, ir smagi cietušas patreizajās ekonomiskās finansālas krīzes situācijās. Šo valstu tautsēmniecības ir um, nonākuši tiešām kritiskā situācijā. Uh, Gruzijas gadījumā ierosināt piedāvātais atbalsts 46 miljonu apmērā ir domāts, lai veicinātu Gruzijas atjaunotni pēc tam, kad tā piedzīvoja smagu ekonomikas sabrukumu pēc militārā konflikta ar Krieviju un globālās vienaslas krīzes rezultātā. 100 miljonu eiro Armēnijai ir paredzēti, lai mm, uzlabotu Armēnijas maksājumu bilances situāciju un atvieglotu finansiālo uh, slogu Armēnijas uh, dažādo programmu īstenošanā un mazinātu finanšu budžeta deficītu. Uh, runājot par Sērbiju, lai arī tā uh, atgriežas pie uh, politiskās stabilitātes, tā tā ir tomēr uh, nepieciešams finansiāls atbalsts, jo tā ir parakstījusi stabilizācijas un no asociācijas nolīgumu, tā ir izteikusi vēlēšana iestājas Eiropas Savienībā, tādēļ tā arī ir jāatbalsta. Politiski runājot, Bosnija un Hercegovina arī ir potenciāli Eiropas Savienības kandidāta valsts, kas parakstījusi stabilizācijas un no asociācijas līgumu, un tādēļ tas ir arī Eiropas Savienības interesēs palīdzēt šai valstī. Noslēgumā es vēlreiz atkārtoju, ka es ticu, ka mums kā Eiropas parlamentam ir jāparāda politiskā atbildība un atbildīgums, sniedzot palīdzību šīm valstīm tagad un nevis gari un plaši runājot un piemērojot šo eh, garo eh, procedūru. Es ierosinu makrofinansiālās palīdzības lēmumu sniegšanu šīm valstīm pieņemt tagad un vienbalsīgi un bez grozījumiem. Paldies! Paldies! Un līdz ar to kopīgās debatas par to ir pabeigtas. Balsošana notiks rīt, pulkstens 12. dienā. Dārgie kolēģi! Tagad mums būs eh, neliels pārtraukums, un eh, priekšsēdētājs Buzeka kungs eh, pārņems šo